Okay. Uh. Labi, godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Mēs uh, abi divi gaidījām kopā ar Kostas kundzi pārējos kolēģus, bet viņi nenāk, tāpēc mums vajadzētu sākt darbu. Ir jau desmit pār deviņiem, sākam darbu. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu Eh, kopīgajā sanāksmē. Šī ir mūsu pēdējā kopīgā sanāksme, ko vadam kopā ar Kultūras un izglītības komitejas vadītāju Kostas kundzi. Sveicu mūsu vidū kultūras komitejas kolēģus, protams, arī Nitre komitejas locekļus. Pirms sāksim balsošanu, es gribētu apstiprināt darba kārtību. Ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim, ka uh, Uh, darba kārtības projekts ir pieņemts. Tātad tā ir darba kārtība, kas attiecas uz mūsu kopīgo sanāksmi, kas ir paredzēta uz vienu stundu. Mani paziņojumi ir pavisam īsi. Gribētu jūs atgādināt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, un mums ir pieejams uh, tulkojums gandrīz visās valodās, izņemot četras, par ko es atvainojos maltiešu, eh, slovēņu, horvātu un gēlu valodas nav pieejamas. Tagad pāriesim pie punkta, ļoti svarīga punkta balsošana. Kostas kundze uzsāks balsošanu no sākuma, līdz 1080. Eh, grozījumam. Un es eh, pārņemšu balsošanu no 21. kompromisa. Mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai balsošana noritētu glūdi un bez aizķeršanās. Tātad sākumā nav pārāk daudz piezīmju. Kostas kundze, jums vārds. Paldies! Buzeka kungām! Man ir ārkārtīgi liels prieks vadīt kopā ar jums šo pēdējo kopīgo ITRE un KULT komiteju sanāksmi, kur mums ir jāpieņem ļoti svarīgs ziņojums par eh, saskaņot Eiropas Savienības politiku, kultūras un radošajām industrijām. Es arī gribētu sveikt eh, visus eh, kultu un ITRE komiteju locekļus, un jo īpaši abus līdz referentus - Ēlera kungu un Morgāno kungu, kas ir paveikuši lielisku darbu. Es eh, gribētu uzreiz sākt balsošanu, un es ceru, ka jūs visi esat paņēmuši līdzi savas balsošanas kartes. Sāksim ar testa balsojumu. Paziņoju, ka balsošana ir atklāta. Beidzam balsot. Vai viss ir kārtībā? Jā, viss darbojas. Nu tad eh, sāksim balsot. And so we begin uh, on Sāksim ar pirmo kompromisu. Par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 113. grozījums nākamajā lapusē. Par, pret, atturas, norādīts. Otrais kompromiss par pret, atturas, pieņemts. 127. grozījums, arī nākamā lapuse par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 142. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 143. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 165. grozījums nākamā lapusē. Mikels par, pret, atturas, noraidīts. 166. grozījums. Tas ir balsojums par daļām, to pieprasa EPP un SN uh, sociāldemokrāti. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tagad 168. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 239. grozījums. Es atvainojos. Jā, viss kārtībā. Es vienkārši uh, pašķīru vienu lapu par daudz. 239. grozījums Linārs Pal pret atturas pieņemts. 190. grozījums par pret atturas noraidīts. 192. grozījums balsojums par daļām, ko pieprasēja KR. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Tagad 194. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 195. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 218. grozījums. Mlinar. Par, pret, atturas, norādīts. 219. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 221. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 232. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 233. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 234. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 14. kompromiss. 14. par, pret, atturas pieņemts. 243. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 247. grozījums par, pret atturas pieņemts. 248. grozījums par, pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. 279. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 280. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad došu vārdu Buzeka kungam. Paldies! Priekšēdētājs kundze! Paldies, Silvija. Turpināsim balsošanu. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 290. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 297. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 308. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 307. par, pret, atturas, pieņemts. 308. par, pret, atturas, noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 317. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Ik pa laikam jāpārbauda 317. Beidzam balsot. Nav simtprocentīgi pieņemts, kā mēs redzam. Es devu iespēju. 318. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 320. grozījums par, pret, atturas atturas pārbaudīsim atkal. Nebija tik skaidrs. 320. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 323. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Mūtisks grozījums numur 1 grozījumam 324. Iespējams, jūs e, zinat šo mutisko grozījumu. Gribētu zināt, vai ir kādi iebildumi par šo mutisko grozījumu? Nē, nav. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 325. grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. 25. kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. 26. kompromiss par? Pret? atturas pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 342. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 343. par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 347. par, pret, atturas norādīts. 348. par, pret, atturas pieņemts. 351. par, pret, atturas norādīts. 352. par, pret, atturas norādīts. 349. par, pret, atturas norādīts. 350. par, pret, atturas pieņemts. 353. par, pret, atturas, pieņemts. 354. par, pret, atturas, pieņemts. 355. par, pret, atturas, noraidīts. 359. par, pret, atturas, pieņemts. 360. par, pret, atturas, pieņemts. 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 31. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 371. par, pret, atturas noraidīts. 372. par, pret, atturas noraidīts. 374. par, pret, atturas noraidīts. 378. par, pret, atturas noraidīts pieņemts. 32. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 386. 387. kopā. Identiski grozījumi par, pret, atturas, norādīts. 388 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 388. Beidzam balsot. Pieņemts. 389. par. Pret. Atturas norādīts. 390. par. Pret. Atturas norādīts. 391. par. Pret. Atturas norādīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Sest, piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 33. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 34. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mutisks grozījums 41. grozījumā. Vai ir kādi iebildumi? Par, pret, atturas, pieņemts. 42. un 43. grozījums, par kuru balso kopā, jo tie ir identiski. Par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņems. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 57. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta arī. 37. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 59. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 61. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Se 64. par, pret atturas noraidīts 65. par, pret atturas noraidīts 67. par, pret atturas noraidīts 69. par, pret atturas noraidīts 66. par, pret atturas noraidīts 70. par, pret atturas pieņemts 71. par,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 atturas pieņemts. 96. par, pret, atturas noraidīts. 95. par, pret, atturas noraidīts. 97. par, pret, atturas pieņemts. 94. par, pret, atturas noraidīts. 98. par, pret. Nu, pārbaudīsim nebūtu kaut kas jauns mūsu balsošanas procedūrā. 98. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. par, pret, atturas, noraidīts. 100. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 101. grozījums par, pret, atturas, pieņems. 102. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 103. grozījums par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums par uh, zuņiem projektu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Lielisks rezultāts. Sirsnīgi sveicam mūsu līdzreferentus. Darbs bija ļoti sarežģīts, kā jūs zinat. Nav vienkārši divām komitejām vienoties par visiem punktiem, kompromisiem, tāpēc sirsnīgi sveicam mūsu līdzreferentus un, protams, arī ēnu referentus un politiskās grupas. Kostas kundze ļoti labi zina, ka mēs veidojam eh, tādus kā grupējumus Eiropas parlamentā, tāpēc, ka Eiropas komisija darbojas balstoties uz šādiem grupējumiem. Vicepriekšādātāji ir izveidojuši šādus grupējumus Eiropas komisijā tieši tāpēc mums bija jādara tieši tas pats šeit Eiropas parlamentā. Esmu jo īpaši priecīgs, ka darbs eh, starp mūsu divā, divām komitejām bija ļoti veiksmīgs un viedokļu apmaiņa izdevās. Abi referenti bija patiešām drosmīgi, un tā rezultātā mēs tagad varam priecāties par tik labu rezultātu. Liels paldies, Kostas kundze, par kopīgo darbu. Man arī bija liels prieks ar jums sadarboties, Buzika kungs. Es arī vēlētos pateikties abu uh, komiteju deputātiem par uh, šiem kopīgajiem pūliņiem. Liels paldies arī par uh, Mm, ēnu referentu darbu, paldies sekretariātiem par atbalstu, paldies arī politiskajām grupām par to, ka ir pieņemts šis ziņojuma projekts. Es iedomājos, ka varbūt arī abiem līdzreferentiem ir kas sakāms pēc eh, balsojuma. Lūdzu, Eiler kungs. Lūdzu, klusumu zālē, es atvainojos. Dāmas un kungi, Paldies! Es vēlējos tikai norādīt, ka ņemot vērā to, ka pirmo reizi šīs divas komitejas sadarbojās, un mums sākumā šķita, ka viss būs daudz sarežģītāk, es domāju, ka mūsu kopīgais darbs izrādījās uh, pat perfekts. Tas ir patiešām kas ārkārtējs. Es pieļauju, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs sadarbojamies. Jāatcerās, ka mēs pirmo reizi veidojam kaut ko tādu, kas eh, ietver gan aktierus, gan uh, programmatūras ražotājus uh, un pat uh, automobīļu industriju. Es pieļauju, ka šeit mēs redzam jaunas industriālas nozares dzimšanu, un tā iet daudz tālāk par ekonomiku. Tā ir daļa no mūsu kultūras. Uh, Iespējams, ka pirmo reizi šādu ziņojumu pāriņem arī komisija, jo Eiropas komisijas priekšsēdētājs savā uzrunā par savienības stāvokli arī runāja par šiem jautājumiem. Es saprotu, ka daudz no mums darbojas šeit parlamentā jau ilgu laiku, un varbūt mēs uzskatām, ka pašinstīvas ziņojumi uh, vairāk runā par ambīcijām, nevis par tiesību aktiem vai naudu. Bet šajā gadījumā tas varētu izrādīties pretēji. Mūsu diskusiju laikā mēs piešķīrām reālu naudu radošajām industrijām FC ietveros, un e, komisija to pārņēma pat pirms mūsu balsojuma pašā augstākajā līmenī. Tāpēc es domāju, ka mēs nevaram novērtēt pārāk augstu mūsu kopīgā ziņojuma ietekmi. Es vēlētos pateikties arī Morgāno kungam, paldies arī sekretariātiem, arī viņiem šis darbs bija jauns. Paldies arī manam birojai, Ninai Feruči un arī Morgāno kunga biroja darbiniekiem. Liels paldies viņiem par organizāciju. Paldies par eh, šo kopīgo darbu. Uzskatu, ka mēs eh, sagatavojām labus eh, kompromisa grozījumus un bija patiešām vērts sadarboties. Io mi unisco innanzitutto al ringraziamento. ringraziamento. Es no savas puses vēlos pateikties visiem, saka Morgano kungs, vēlos pateikties manam kolēģim Ēler kungam, visiem ēnu referentiem un apkomiteju sekretariātiem. Tāpat Vēlos pateikties arī abām komitejām par laiku, kas uh, tika veltīts, lai varētu sagatavot ziņojumu. No politiskā viedokļa svarīgākais ir tas, ka mums ir veiksmīgs balsojums nu pat noticis, un galīgais balsojums nosūta pavisam skaidru vēstījumu Eiropas komisijai. Proti, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama industriālā politika, kultūras un radošajām nozarēm. Tā ir jābūt konsekventai, ilgtermiņa politikai. Un te ir arī runa par termiņiem saistībā ar budžetu, tā tālāk. Un tas viss nemaz nav tik tālu. Tātad arī šie aspekti ļāva situāciju noskaidrot, un tā ir tāda apusēja apņemšanās no mūsu puses ceļā šo mērķi. Es domāju, ka mūsu pamatprincips ir kopīgs nepieciešamība, e, izaugsmas nepieciešamība, ar, lai būtu e, rūpniecības atgriešanās Eiropā. Tātad par pamatprincipu nav nekādu šaubu. Un tas būtībā var vainagoties ar e, kopīgu lēmumu no visa parlamenta, ka nepieciešams darba vietas jauniešiem. Te ir vērts arī ņemt vērā, ka mēs runājam par jauniešu nodarbinātību, profesionālo apmācību un uh, vidēji augstu un augstu kvalifikāciju ziņā. Tātad tas ir ar skatu nākotnē un mūsu darba pamatiezīme ir tieši šāda. Tātad paldies par paveikto darbu, arī turpmāk strādāsim ļoti cieši kopā arī nākotnē. Tātad. Uh, Noslēgumā vēl svarā, svarīgi norādīt, ņemot vērā to, kas jau pieņemts parlamentā. Mazo video uzņēmu atbalstam. Tagad mums ir jautājums par mikro uzņēmumiem un intelektuālā īpašuma jautājumiem. Arī šie jautājumi ir svarīgi, taču šie jautājumi būs jāapsver ar kolēģiem no citām komitē. Paldies! Kostas kundze, vēlos vēl nāk klajā ar dažiem. Noslēguma vārdiem runāšu itāliski, lūdzu uzlieciet austiņas. Vēlos pateikties Buziga kungam, mēs ļoti cieši sadarbojamies, patiesībā tā gluži vienkārši tas nebija, jo parlamentā mēs esam raduši mūsu komitējā strādāt individuāli, bet šī starpsektorālā pieeja horizontālā pieeja var būt auglīga, jo referentiem izdevās saglabāt konkrētās iezīmes, kas ir katras komitejas pārziņā, piemēram, bija runa par specifisku to industriju iezīmi, iezīmēm, kas eh, neražo kultūras preces un pakalpojums un svarīgi, ka visādi veidi industrijas tika ņemtas vērā, līdz ar to šis ziņojums ir stiprināts. Referentiem ir taisnība. Mēs esam nosūtījuši pavisam skaidru vēstījumu komisijai. Un atklāt sakot, pēc 2011. gada zaļās grāmatas un pagātnē izstrādātiem ziņojumiem, komisija vēl ar vienu nav pienācīgi ņēmusi vērā e, Eiropas galveno iezīmi kas to raksturo pasaulē attiecībā uz kultūras un radošām nozarēm, jo mums ir uh, plašs mantojums šeit ziņā un arī industrijas, kas darbojas jomā. Te ir runa arī par trešā, uh, trešo sektoru industrijām uh, arī šis sektors nodarbina cilvēkus, sniedz augsts, augstas kvalitātes pakalpojumus. Arī šie uzņēmumi ir saistīti ar konkrēto geogrāfisko reģionu. Tiem nebūtu jāpārceļas ārpus Eiropas Savienības. Kultūras un radošās industrijas var tik stimulēts, lai uh, nodrošinātu viedo izaugsmi. ir arī sektors, par kuru vispār, kam vispār netika pievērst uzmanību līdz ar, tī, līdz ar to. Pie tā mums vēl jāstrādā. Un intelektuālais īpašums nav uzskatāms par šķērsli izaugsmē. Esmu ļoti priecīgi par mūsu kopīgi paveikto darbu, vēlos visiem pateikties referentiem, politiskām grupām, ēnu referentiem no abām komitejām un abiem sekretariātiem, kas mums snieguši lielisku atbalstu. Lielas paldies vēlreiz! Un es vēlos uzaicināt kolēģis no kultūras komitejas pamest šo zāli, jo tagad turpināsies itri komitejas sēdi.